elementus. Un, protams, ka diskusijas par šiem jautājumiem turpināsies turpmākajos mēnešos un ilgāk. Paldies! Fintank. Paldies! Un tagad došu vārdu divas minūtes katram no referentiem. Vispirms Saifī kundze. Merci, uh, Paldies,